Okay. Welcome everybody. Sveicam visu šajā sanāksmē. Priecājos šeit redzēt eh, jaunas sejas, kuras šajā zālē neesmu redzējis, un liels prieks par to. Aicinu jūs nekavēties un klusām ieņemt savas vietas, lai mēs varam nu, mēģināt eh, savu darbu pie mūsu darba kārtības eh, maksimāli ātri un efektīvi. Daži lūguma raksta autori jau ir mūsu vidū, atvainojos, ka jums būs nedaudz jāpagaida, jo mums notiks balsojums un uh, dažas citas formalitātes, un tad uh, dosim vārdu jums. Bet katrā ziņā visus jūs sirsnīgi sveicu šajā lūguma raksta komitejas sanāksmē un ceru, ka mums būs uh, auglīgs rīta cēliens. Ja neiebilstiet, tad pieņemsim darbu kārtību. Un uh, vēlos piefiksēt, ka, un atgādināt jums, ka pēcpusdienas sanāksme. Ne? sāksies pulksten 2.30. Tad pēcpusdienas cēliens eh, sāksies 2.30. Un eh, tas tādēļ, ka visas komitejas eh, testa fāzē par to ir vienojušās un laika mūsu rīcībā nav daudz. Lai izskatītu visus failus, tātad pusi stunda, līdz ar to ir eh, liek pusnu mūsu rīcībā, kas nu, varbūt lieti nodarīs. Tā kā fiksi uzkodīsim un atgriezīsimies šeit pustrijos. Trešais apkārtīs punkts eh, iepriekšējās sanāksmes, tātad 10. līdz 11. jūlija sanāksmes eh, protokola apstiprināšana. Protokols jūsu rīcībā, ja nav iebilžu, tad uzskatu to par apstiprinātu. Tā ir. Un vēl vēlos jūs informēt par to, ka Sveicam jaunu stažieru sekretariātā šeit mūsu vidū uh, eh, Teohana Ignatova, kuru jūs tesiet, lūk šeit, uh, jā. Sveicam jūs. Teohana eh, ir uh, Bulgārijas valsts piedarīgā, kas, no, kas strādās pie mums līdz uh, februāra beigām. Nu, liels prieks, uh, gaidīsim jūsu pienesumu šeit uh, mūsu darbā, nu, nedodiet ziņu, cik silti esat, tā teikt, sagaidīti un, un un ar ko nodarbojaties. Es nešaubos, kā jūsu palīdzību lieta nodarīs sekretārātam mums visiem. Stadaļā dažādi nekas nav uh, ierosināts līdz ar to varam ķerties pie balsojuma. Eiropas tiesības sārgā iegadējais ziņojums, tā 2016. gada ziņojums. Uh, referente Marlēna Mici, viņa šeit ir zālē. Vai vēlaties sacīt pāris vārdus pirms balsojuma? Nē, nu, paldies. Uh, ļoti auglīgas sanāksmes man bijušas ar ēnu referentiem. Ziņojums ir labs. Un nu, aicinu jūs to atbalstīt. Paldies ēnu referentiem, paldies asistentiem. Okay, I hope that Ļoti labi, cerams, ka viss esat paņēmuši līdz jūsu balsojumu kartiņas, aiciet tās uh, iekārtās. Nu, sāksim ar referenti, varbūt viņa varētu būt uh, pirmā. Tas nav darīts. I'm not waiting for anybody at this moment. I go. Nu, nevienu mēs te negaidīsim, tagad uh, balsosim, ja neesat saulēcīgi iedušies, tad rēķinieties ar, ar sakām. Trešais punkts. Kas par? Tāda 17. grozījums. Savādiem sakot, kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 18. grozījums par. Pret. Noraidīts. Pieņemts saskatīt. 19. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturās, pieņems. 22. grozījums par, pret, atturās, pieņems. Piektais kompromiss par, pret, atturās, pieņems. 27. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 28. par, pret, atturās, pieņemts. 6. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 8. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 37. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Pret. Atturās. Pieņemts. Pārbaudīsim šo balsojumu. Balsojam elektroniski par 37. grozījumu. Beidzam balsot. Un tas ir norādīts. Debītais kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 41. grozījums. Kas par? pret atturās pieņemts. Desmitais kompromiss, kas par pret atturās pieņemts. 47. grozījums par pret atturās norādīts. 48. balsosim divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturās pieņemts. Un otrā daļa, kas par kas pret atturās norādīts. 49. Eh, grozījums atsaukts, 11. kompromiss. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 50. grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 53. Kas par? Kas pret? Atturās? Pieņemts. 54. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 12. kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. 60. par. Pret. Nu, jums jāapcer rokam. Atturās pieņems. 61. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 62. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. 63. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 64. par? Pret. Atturās. Pieņemts. 65. kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 66. par? Pret. Atturās. Pieņemts. 67. kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 60. sodājs par pret atturās pieņems. 69. par pret atturās pieņems. 7. grozījums, te ir mutisks papildinājums pirmajam daļai tā balsojuma elementam, pirmajai daļai. Balsosim par mutisko papildinājumu. Vai to varam pieņemt? Divi iebildumi pret mūzisko papildinājumu. Iebildumi, jā, labi. Kas uh, balso pār mūzisko papildinājumu? Pret? Jā, pārbauda. Balsosim elektroniski. first, we vote for the. Tad balsojam par pirmo daļu. Kas par? Pret? Atturās? Noraidīts. Otrā daļa. Kas par? Pret? Atturās? Noraidīts. Tālāk balsojam par 71. grozījumu. Kas par? Pret? Atturās? Pieņems. 73. par? Pret? Atturās? Noraidīts Jāpārbauda. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. 73. Pār 73 grozīm. 73. And the vote is now closed. And it has been approved. Beidzam balsot pieņems. 13. kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 78. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 79. Kas par? Pret. Atturās pieņems. Pirmais kompromiss, kas par pret atturās pieņems. Piektais klausījums, kas par, kas pret atturās norēdīts. 16. grozījums, tā līdz balsojums, balsojam par pirmo daļu, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. Otrā daļa par, pret, atturās norēdīts. 7. grozījums, kas par, kas pret, atturās pieņemts. Otrais kompromiss, kas par, pret, atturās pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturās pieņemts. Vienpadsmitais grozījums dalīts eh, balsojums, balsojums par pirmo daļu. Kas par, pret, atturās pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturās. Nu, te nāksies pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 12. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņems. Trešais kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņems. Pirmais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Otrais grozījums par? Pret. Atturās. Noraidīts. Nu, tagad balsojam par atzinumu projektu kopumā. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņems ar pārliecinošu balsu vairākumu. Un sveicam uh, referenti. Nu, un, protams, sveicam arī tiesības sargu, kurš uh, tie, pēc tam pastrādājas, un uh, nu, šis ziņojums mm, ir Tam tas ir ilgs pierādījums. Tagad pavisam īsa pauzīte, lai tie, kas vēlas atstāt šo zāli, pavisam ātri un raiti to varētu arī izdarīt. Fine. So, when we have all, when we have... Labi, kolēģi. Aicinu visus mūsu cienījumus viesus cīņas savas vietas un sāksim. Sāksim darbu. Tātad eh, loguma raksts 1468 par reģionālās auto maģistrālas būvniecības ietekmi uz Rīgas zemes riņķu skatējā rajonā, kā arī loguma raksts 180 ar Balī Miranda Lesi, Natūra 2000 teritorijas aizsardzību un eh, citu Emīlijas Romanija reģionā esošo uh, apdraudēto teritoriju aizsardzību, ko apdraud autoceļu būvniecība. Sveicu lūgumraksta autorus, dod vārdu Lukam Feriolī. Dažas minūtes, nu teiksim, trīs, četras minūtes jūsu rīcībā. Un Un tad būs vārds Silvano Talje Lānī, pareizi izrunāju jūsu vārdu. Bet sākumā tad uzklausīsim Luku Feriolī. Dāmas un kungi, priekšstādātāji, man arī cībā tikai pāris minūtes, tādēļ mēģināšu izteikties eh, kodolīgi un iepazīstinājuši jūs ar svarīgākiem logumraksta aspektiem un iespējamām atbildēm. Problēma ārkārtīgi kompleksa. Ceļu tīkls un infrastruktūra tādā valstī kā Itālijā ir ārkārtīgi svarīga, bet tam, protams, arī savi mīnusi. Ir jādomā par vīdas aizsardzību un cilvēku veselības aizsardzību, runājot par jauniem infrastruktūras objektiem. Eh, situācija ļoti delikāta, jo gadījumā, ja tiks pieļauts kāds kļūdas, tad eh, šīs kļūdas var būt iespējams nelabojamas. Šeit runa par autoceļu izbūvi, kas eh, negatīvi ietekmē tieši akurāt uh, vidi un cilvēku veselību. Un, un uh, šis kaitējums uh, nevarēs tikt labots. ANO pilotiskās daudzveidības konvencija, ko ir parakstījusi ar Eiropas Savienību, atbilstoši 9366 padomas lēmumam, aicina pirms šādu projektu īstenošanas rūpīgi izvērtēt ietekmi uz vidi. Uh, Tāpat arī atsaucos uz otro konvencijas pantu, par, eh, kur runa par preventīviem pasākumiem. Tam eh, visam ir jāsaka, ne 10. gada mārta Eiropa padomas eh, lēmumu par bioloģiskās daudzveidības graušanas apturēšanu un iespējamiem korģēšiem pasākumiem. 35. pants cilvēktiesību hārtā cilvēku veselības aizsardzība aicina īstenot jebkurus politikas pasākumus, nodrošināt visaugstāko iespējamo cilvēku veselības aizsardzību. 37. pants vidas aizsardzība pieprasa visaugstākā līmeņa vidas uh, aizsardzību un vidas um, ambientas uzlabošanu un um, tāpat arī ilgspējīga attīstība ir viens no savienības uh, politikas. Uh, stūrakmeņiem. Un šīs uh, autoceļa būvas projekts neatbilst uh, uh, vides uh, kritērijiem. 24. direktīva ir transponēta tikai šī gada jūnijā, un uh, šis projekts ir strādāts pirms tam. Tādēļ aicinu ņemt vērā to, ka šim projektam būs negatīva ietekme uz vidi, uz piesārņojumu, uz augsni. Tāpat arī pieaugs uh, plūdu risks. Uh, arī atmosfēras piesārņojums e, būs e, aizvien augstāks. Pakāpumu procedūras ir iesāktas ar vairākiem numuriem trīs tādas, pēdējā no tām šogad. Šis projekts atstās e, ļoti negatīvu ietekmi gan uz veselību, gan uz cilvēku dzīvi. 35. 36. pantā tas ir izcēlts, tāpat ir atsākšos preses komunikācija, nu, un, un tātad no šī gada vasaras. Un eh, nepieciešams veikt inspekcijas, eh, lai izvērtētu projektu atbilstību vidas normatīviem. Un eh, tāpat ir iespējams, ka ir pārkāptas arī valsts, valsts iepirkuma procedūra. Kompānijas pārstāv gan šeit nav starpā, bet, bet viņi ir saņēmuši diezgan liels koncesijas. Un, un manuprāt, šeit ir pārkāpti valsts iepirkuma konkurences normatīvi. Itālijas um, vidas ministrijas esam iesūtījuši arī um, vēstules, kurā brīdinam par to, ka šie projekti pārkāpa uh, dažādas normatīvas un ka pēc tiem būtu jāro, jārosina pārkāpuma procedūra, ņemot vērā iespējamo tiešām ievēram apdraudējumu vidē un cilvēku veselībai vēlamies panākt to, lai uh, sakot attiecīgas sankcijas ja nesakos atbilstīgs uh, signāls, tad uh, eh, vērsīsimies tiesā par to, ka ir pārkāptas uh, regulas normas. Šis Čispadāna autoceļa izbūves projekts. Uh, ir jāapstādina, tas atstās ārkārtīgi nevēlamu un negatīvu ietekmi. Paldies! Eh, ļoti eleganti jūs eh, pabeidzāt savu uzstāšanu, un es eh, tagad došu vārdu jūsu kolēģim. Tad, ja Ļanī kungam arī jums iespēja izteikties, nu, arī, nu, maksimums 5 minūtes jūsu rīcībā. Eh, l'alternativa già proposta in ambiti nazionali. Oh, you were... Paldies, priekšsēdētāji. À, tā bija tikai pauze. Es sapratu, ka jūs esat pabeidzis, vai jūs varētu pabeigt savu stāšanos pusminūtes laikā tagad. Dikole ultime. Es tādā gadījumā nolasīšu pēdējos pēdējo posmu no sava vēstījuma. Eiropai ir jāatbalsta tas, kā piesārņotājs maksā, un nevis kā tas, kurš maksā, iegūst tiesības pie, piesārņot. Tas ir, e, tā ir pilnīgi nepareiz pieeja. Dāvis e, gadījums skaita pieaugums. Kaitējums veselībai ņemot vērā to, ka ir vismaz 83 pārkāpumi, parāda Itālijas valsts nevērība šajā delikātajā jautājumā. Paldies! Paldies, ka arī uzstējāt uz šo skaidro vēstījumu. Piesārņotājs maksā lieliski. Bet tagad došu vārdu jūs, kolēģim. Uz piecām minūtēm nevairāk. Uh, eh, grazie. <clears throat> Paldies, godājumā priekšsēdētāji, godājumie komitejas deputāti. Šeit ir runa par plašāku ilustrējumu tam, kas tika skaidrots lūguma rakstā. Šis um, objekts var ietekmēt vietējo ekosistēmu un visu geogrāfisko zonu. Šis padāna autoceļa projekts, kas ir A kategorijas autoceļš, ar diviem ātrgaitas ceļiem nomainīs C kategorijas ceļu. Trases maršruts parāda to, ka jau 2004. gadā š, šis projekts um, varēja tikt īstenots ņemot vērā vietējās īpatnības. Un ir jāpasvītro kā atsevišķi ražojumi, tādi kā parmas, siers, citi geogrāfiski aizsargāti ražojumi tiek radīti šajā apgabalā. Jo ņemot vērā arī globalizēto sistēmu, transports ražojums, transports prece pieprasa citu arī citu transportu veidu attīstīšanu un izmantotu. Upju transports, celsēju transports, tāpat Eiropas komisija sagatavoja ziņojumu Eiropas parlamentam šajā sakarā, bet šis padāna autoceļa projekts jau tad atradās eh, ļoti vājinātā stāvokli, ņemot vērā to, kā mēs dzīvojam apgabalā, kurā ir maz vēja plūsmu, tas izraisa gaisa stagnāciju. Tāpat arī e, pārstrādes rūpniecība un lauksaimniecība no e, rietumiem līdz pat Adrijas piekrastiem Eh, norit gar eh, po upes krastiem pamatā. Mēs redzam, kā gaisa kvalitāte ir ievērojami pasliktinājusies, un tas izraisa tūkstošiem iedzīvotāju priekšlaicīgus nāves gadījumus. Tāpat pārvadājuma apjoma pieaugums. Vai, tie, vai šeit būtu runa par pasažieru vai preču pārvadājumiem, jau parāda to, cik stāvoklis ir dramatisks ir skaidri novērojama apkārtējās vides degradācija. Tāpat ir augsts piesārņojuma līmenis ar sīkajām partikulām. Savukārt mēs zinām, ka ir Eiropas standarti, kas nosaka pieļaujamo partikulu skaitu. Taču šeit tieši ir runa par ekosistēmu kopumā, kura tiek apdraudētā. Un ir nepieciešams aizsargāt un saglabāt to, ko vēl ir iespējams aizsargāt. Po upes pieteku baseins ir ļoti trausla ekoloģiskā sistēma kas tiks apdraudēta, ja šis autoceļš tiks izbūvēts, skatīt devīto pielikumu. Un šajā gadījumā var tikt nodarīts nozīmīgs ekoloģisks skaitējums. un būtu pilnīgā pretrunā ar gaisa kvalitātes plānu reģionā teritoriju mm, aprūpes ministrs ir sniedzis pozitīvu atzinumu, norādot, ka 55. ka ir veiktas neskaut, neskaitāmas verifikācijas gan attiecībā uz apkārtējo vidi, gan uz kultūras mantojumu. Un Es, man ir jālūdz priekšsēdētājai vēl papildus laiks, lai varētu paskaidrot savu neizpratni. Kā ir iespējams tas, kā laikā, kad tiek apdraudēta bioloģiskā, mm, bi, kad tiek apdraudēta bioloģiskā daudzveidība, kāpēc visās analīzēs nav veikta izpēte uz apkārtējo vidi, kāpēc tas notika tikai procesa beigās. Kā ir iespējams tas, kā autoceļu direkcija varēja sniegt savu piekrišanu projektam, kurš tik lielā mērā pārkāpja visus noteikumus. Esmu beidzis savu stāšanos, tāpat ir jāņem vērā tās um, pašvaldības, kurām pietrūks cilvēku resursu, tehnisko resursu es lūdzu lūgumrakstu komiteju paturēt atvērtu šo lūgumrakstu un veikt padziļinātus pētījumus. Paldies par uzmanību un mēs ceram uz pozitīvu risinājumu. Paldies tagad vārds komisijai un to pārstāv Ciprijānī kungs. Paldies priekšsēdētāji! Mēs skatījām lūgumrakstu iesniedzēja tekstā un arī saņēmām informāciju no Itālijas vides slimnie iestādēm. Taisa skaitā ministrijas mājaslapā. Mēs redzam, ka šim projektam ir notikusi pilna e, ietekmes izpēta uz vidi, kas notikusi no 12. gada oktobra līdz šī gada jūlijam ar daudziem papildus izvērtējumiem dažādos aspektos. Daudzi novērojumi ir iesniegti no sabiedrības ekspertiem NVO, un tie visi ir pieejami vidas ministrijas mājaslapā. Mēs redzam, kā šī pre procesa rezultāts bija pieņemts dekrēto vidas ministrijā jūlijā, kurā ir norādīta atbilstība vidas ziņā, ņemot vērā dekrētā aprakstīto specifiku. Un balstoties uz informāciju, ko iesniedz lūgumrakstiesniedzēji, un ņemot vērā to, ka pilns vidas ietekmes izvērtējums ir pabeigts, komisija nesaskata nekādus pārkāpumus Eiropas vides likumdošanas tekstos. Runājot par bažām par gaisa kvalitātes, uz kurām atsaucas iesniedzēji, atgādina, ka šie aspekti jau ir risināti divās atsevišķās pārkāpuma procedūrās pār robežvērtību pārkāpšanu, ko nosaka uh, direktīva 08 slīpsvītra 50 60 un procedūra turpinās. Paldies! Thank you very much. So we... Liels paldies! Vai mēs zinām, cik tālu ir tikušas šīs pārkāpuma procedūras, vai mums par to kaut kas ir zināms? Es zinu, ka tas ir delikāts jautājums, bet varbūt jūs varat nedaudz norādīt. Pat laban ir pamatots atzinums aizsūtīts Itālijas varas iestādē. Good... Ļoti vērtīga informācija. Jo, kad mēs šajā komitejā saskaramies ar to, ka notiek pārkāpuma procedūras, tad ir ļoti labi iegūt informāciju, cik tālu ir šī procedūra nonākusi. Tad liels paldies par to. Tagad vārds mm, komitejas biedriem. Eviku un Zelūdzu, paldies priekšstādātāji. Vispirms vēlos pateikties eh, lūguma rakstiesniedzēm par to, ka viņš ir klāt un par to, ka arī izklāstīja mums par savu lūguma rakstu un ziņojumu. Tagad paskatīsimies uz, uz situāciju. Itālijas uh, valsts uh, tiek apsūdzēta, jā, ka tā ir pārkāpusi vairākus noteikums. Šodien mums ir pamatots atzinums par gaisa Mm, eh, slāpekļa oksīda piesārņojumu un eh, sīko daļiņu piesārņojumu noteikumu pārkāpšanu. Taču mani pār, eh, pārsteidz šajā iz, atzinumā tas, ka te tāda runa par 200 noteikumiem attiecībā uz prasībām par gaisa kvalitāti. Tātad nosūtīts tas ir mm, šīs prasības. Pašvaldībām es nezinu, vai viņa rīcībā ir resursi, lai visu to izpildītu. Tad ir prasības attiecībā uz gaisa kvalitāti. Es nezinu, vai komisija te zinās, bet Itālija pat labāk nespēja novērot eh, gaisa kvalitāti šai rajonā. Un es nezinu, ko komisija par to domā. Ja no vienas puses ir tādas prasības, kā piemēram prasība eh, uzraudzīt gaisa kvalitātu, un no otras puses Itālija neizpild šīs prasības, jo centri, kas pastāv, izmanto vērtības, kas ir eh, mazāks par šīm uh, prasībām. Es saprotu, ka pilsoņi ir sašutuši, viņiem ir jācīnās pret šiem cementa monstriem, kas uh, izmanto viņu zemi. Un, tas, protams, arī kaitēs ekosistēmai, uz kuru vajadzētu, vajadzētu attiekties Eiropas prasībām. Tas, tad, protams, arī putnu un dzīvotņu direktīvu. Runājot par direktīvu, vēlos paskaidrot, reģionālās varas iestādes ir paredzējušas sniegt eh, vides izvērtējumu divām, diviem atsevišķiem reģioniem, uz kuriem šī lieta attiec īpašas aizsardzības zonas un ir pieņemti divi identiski atzinumi šajās gadījumos. Tātad manā skatījumā tā ir vienkārši virspusēja rīcība, izvērtējot skatās zonas. Pastāv draudi, ka tiks nodarīts kaitējums eh, dzīvnieku sugām un eh, visai eh, bioloģiskai daudzveidībai zonā. Runājot par īpašajām prasībām, par atļauju piešķiršanu, te ir zinām šaubas un arī tīri politisks jautājums. Es esmu spiest atzīt, ka šis projekts nav vērtīgs pilsoņiem, tas neatrisina transporta problēmu, tas arī neatrisina problēmas saistībā ar mobilitāru šajā reģionā. Turklāt tas ir vecs projekts. Uh, tajā netiek skatīts reālās vajadzības šajā apdzīvotajā vietā un uh, satikšanas plūsma arī netiek ņemta vērā. Turklāt tas nesamazinās ievērojumu atmosfēras piesārņojumu. Turklāt tas ir pilnīgi pret jebkādu citu plānu, kas ir reģionāla līmenī pieņemts šim reģionam. Plānu, kas paredz uzlabot situāciju. šajā reģionā ir liela mirstība. 84 tūkstoši cilvēki ir miruši gaisa piesārņojuma dēļ, un tas ir tāds kā rekords Eiropā. Es vēlos, lai lūgumraksts paliek atvērts. Es ceru, ka kolēģi to atbalstīs. Es arī lūdzu, lai reģionālām iestādēm tiek nosūtīta vēstule, kurā tiktu atainot uh, lūgumrakstu iesniedzēju kritika, un lai tiktu uh, kritizēts uh, arī lēmums piešķirt atļauju izbūvēt šo ceļu. Mums ir jāuzklausa to pilsoņu balsis, kas cīnās pret šiem novecojušiem projektiem. Lielas paldies, Līnas kundze, lūdzu. Paldies! Pirmkārt, es vēlos pateikties lūguma rakstiesniedzēģiem un apliecināt mūsu atbalstu. Domāju, ka diemžēl ir ļoti daudz tādu gadījumu, kuros mēs redzam pārkāpumu vidas direktīvām. It īpaši tieslazdi, kas tiek izlikti dalībvalstīs, lai izvairītos no vid, ietekmes uz vidi veikšanas pirms gadiem 15 bija projekts, kuru sakarā arī var atgādināt Itālijas lēmē iestādēm, ka trases eh, nospraušanas laikā jau tika pārkāpta vides direktīva un ir jāņem vērā visa kumulatīvā ietekme. Šeit mēs runājam par lauksaimniecisku ļoti ražīgo um, apgabalu, kurā notiek plaša ražošana un ir jādomā par to, kā kādu lauksaimniecības um, modeli mēs vēlamies nodrošināt Eiropas Savienībai. Runājot par ietekmes izpēti, jāveic ir neatkarīga un aktualizēta izpēte, jāveic ir sabiedriskā konsultēšanās, lai varētu respektēt eh, konvencijās un direktīvās no, eh, rādītās prasības. Uzskatu, ka lūgumraksts ir jāpatur atvērts un jānosūta vēstuli Itālijas lēmējstādēm un arī mums pašiem jāpauž bažas par notikošo. Tāpat komisija varētu mums paskaidrot, vai ir paredzēts finansējums šim projektam un Ja tā tas ir, vai ir ņemta vērā ietekmes vidi, runājot par Eiropas fondiem, vajadzētu nosūtīt Regi un Envi komitejām vēstules, lai tās sagatavotu arī savu ziņojumu šajā sakarā. Lielas paldies! Šķiet, ka neviens cits kolēģis nevēlas izteikties, tāpēc došu to vārdu Ferioli kungam, un tad došu vārdu Laravjāni kungam. Vi ringrazio per. Eh, Paldies par jūsu komentāriem. Tie ir ļoti svarīgi. Vēlos eh, uzsvērt to, ka viss autoceļu projekts eh, savulaik bija eh, vērtīgs. Tas tika sākts un tā tas tika pārtraukts. Tika izbūvēta daži kilometri ceļa un tad cilvēks nonāca nekurienē. Ņemot vērā to, ka šis projekts eh, maksātu vienu piekdaļu no tā, ko maksātu jauns projekts, Es neredzu, kāpēc mums būtu jāiznīcina šis reģions, ja mūsu rīcībā jau ir risinājums. Mums jau ir dzelzceļ, dzelzceļš izbūvēts. Eiropa iestājas par dzelzceļu. Tas tiek uzskatīts par um, vienu no labākajiem transporta veidiem. Es ceru, ka šī komitīja nodrošinās to, ka tā nosūta skaidru vēstījumu vides ministram un reģionālām iestādēm. Liels paldies, ka veltiet mums laiku. Liels paldies. Tagad vārds jums, Jāni Kungs. Paldies. Divi punkti, kas man sakāmi. Vēlos atgriezties pie Ferjoli kungas sacītā. Šis darbs ir absurds. No ekonomiskā viedokļa. Mm, ja vēl nerunā vispār par milzīgām izmaksām, mums nekad netika sniegts arguments, kas pamatotos datos, ka šī infrastruktūra varētu veicināt ekonomisko attīstību. Otrakārt, tas ir svarīgi, mēs runājam par reģionu, kur tiek likts uzsvars uz kvalitāti. Mēs nevaram saprast, kā kvalitāti var nodrošināt, izmantojot automaģistrālu, jo ir citi veidi, kā to labāk nodrošināt. Un tad noslēgumā vēlos lūgt komitejas eh, tehnisko ekspertu. Nu, tika minēts fakts, ka visi jautājumi tika izskatīti. Taču prasība no pilsoņa, kurš nav eksperts, ir šāda. Kā var uzskatīt, ka viss ir izskatāts, izskatīts uh, juridiski pareizi, tad, ja ir pār par 200 noteikumiem, tas nozīmē to, ka projekts būtu vismaz uh, jāizvērtē no jauna, lai varētu secināt, vai tas atbilst prasībām, tām 200 prasībām. Uh, mēs varētu atlikt to uz laiku, lai varētu nodrošināt, ka visas prasības ir iekļautas projektē, un tad mēs par to varam runāt. Jā, pilsoņiem arī ir tiesības zināt, kas īsti tiks īstenots. Paldies! Um. Labi, turpiniet priekšstādātātāju. Un tagad mums ir jāpieņem lēmums par to. Viegli tas nebūtu nav. Komisija ir sacījusi, ka tā ir izsmelus visi iespējas, un tā ir atzinusi, ka te netiek pārkāpta Eiropas Sanības tiesību aktu, un tomēr jums vēl ar vienu ir bažas, pilsoņiem bažas, mums ir bažas, un mums ir jādara tieši tas, ko kolēģi jau ir darījuši, ierosinājuši uzturēt šo lūgumu rakstu atvērtu. Mums jānosūta vēstule Emīlija Romanija reģionam un jāuzsver šis princips, ka piesārņotājs maksā un mums jāmin, ka mūs uztrauc reģionu iedzīvotāju labklājība. Mums ir arī būtu jāatsaucas uz pārkāpumu procedūru, kas pat labā notiek, Mums jāsaka, ka mēs nevaram iejausties, taču mēs varam, iejaukties, taču mēs varam paust pāris komitejas vārdā. Nu, to mēs varam izdarīt. Varbūt mēs vēl varētu norādīt uz to, ka mēs tiešām neesam par jebkādu noteikumu pārkāpšanu vai apiešanu. Tātad liels paldies komisijai, kas ir izvējusi visas savas iespējas, taču kolēģiem vēl ir bažas. Anģela, lūdzu. Paldies, manuprāt, būtu svarīgi, Cecīlija. Jā. Eh, tik tiešām apstiprinās Eiropas fondu lietu nosūtīt uz Rēgiju komiteju vēstuli, lai viņi varētu sagatavot savu atzinumu par šiem pārkāpumiem un par finansējumu, kas ir piešķirts vai būtu attiecīgi tos atsaukt, vai viņi sagatavo savu uh, atzinumu. Tieši tā, es to piemirstu. Paldies, ka man to atgādinājāt. Tātad mēs nosūtīsim vēstuli arī eh, reģionu attīstības komiteju par domājamo eh, Eiropas Savienības finansējumu izmantojumu pārkāpumu. Un tad viņi to izskatīs no savas puses. Līdz ar to šo jautājumu varam noslēgt. Lieliski! Lielas paldies jums, ka izklāstījāt ļoti skaidri saliet, tad pievēršamies nākošajam lūgumrakstam, numur 19, non tangenziālo, parka Diticino vārdā un parku Agrikolo Sud Milano komitejas vārdā. Tur ir daudz paraksti par sarežģītas eh, ceļu infrastruktūras būvniecību aizsargājumās teritorijās. Nu, mums ir vairāki lūgumraksti iesniedzēji klādi. Uh, veseli četri. Došu jums vārdu divas minūtes katram, sākot ar Agnese Goreki. Guereski. Guereski. Guereski izrunā manu vārdu. Jā, ļoti labi, ka man blakus ir itālis. Es ceru, ka es turpmāk lasīšu jūsu vārdus pareizāk vārds jums. Paldies! par gatavību uzklausīt mūsu lūgumu rakstu. Pirms 16 gadiem tika izveidots autoceļu projekts, lai savienotu Balu pēcelidostu ar Milānas priekšpilsētu. Šīs autoceļš bija iecerēts, ka tas šķērso visu tesā ieleju, kā arī uh, lauksaimniecības zemes bija ar vairākiem mērķiem. 2015. gadā projekts tika mainīts un vairs netika piesaistīta Milānas priekšpilsēta jaunā trase. Bija paredzētā atšķirīga. Mūsu asociācija izveidojās pēc iedzīvotāju noraidījuma šim projektam, kā arī lai atstātu spēkā esošos, eh, esošo ceļu tīklu un esošos transporta veidus. Tika savākti 14 tūkstoši parakstu pret šo projektu, tāpat mēs uzsvērsāmies vietējā tiesā ar prasību notika trīs lielas reģionālas manifestācijas pēdējā, no tām 15. gadā. Tās bija vislielākās manifestācijas mūsu apgabalā. Tajās piedalījās vides un uh, lauksaimnieku asociācijas. Mēs norādām, ka šis projekts ir atšķirīgs no sākotnējā un to nevar veikt, un balstoties uz ietekmes izpēti, kas ir veikta vairāk nekā pirms desmit gadiem. Tāpēc sasošā validācija nedrīkst tikt uzskatīta par leģitīmu, un mēs pieprasām nepieļaut šāda autoceļa būvi bez aktīvas asociāciju un pilsoņu dalības. Tāpat mēs atgādinām, ka aktīvi piedaloties eh, iedzīvotājiem, mēs varam veidot piemērotus projektus Milānas dienvidu austrumu apgabalam, respektējot bioloģisko daudzveidību, dabas parkus un lauksaimniecības iespējas. Šajā gadījumā ir runa par milzīgu dimensiju un anahronisku projektu. Kopā ar mums ir divi pilsētu mēri, un viņi varēs izteikties ļoti labi eh, ka jūs viņiem dodat vārdu, bet esiet uzmanīgs, jo viņi var uh, vārdu ņemt un vairs to jums nedot. Kopā ar mums šodien ir divi pilsētu mēri. Vārds jums vispirms eh, izteiksies eh, Pjoltīni kungs. Bene, buongiorno e grazie per l'audizione. Esiet sveicināti par mm, Vēlos pateikties par uzaicinājumu. Esmu Albaire pilsētas e, mērs. Mūsu pašvaldībā ir spēcīgas e, lauksaimniecības tradīcijas. Mūsu pašvaldība atrodas ap 20 km no Milānas. Mēs esam pret šo projektu, tāpēc, ka mēs uzskatām, ka tam ir uh, liela negatīva ietekme uz vidi, tas ir novecojis, e, pārāk dārgs un neņem vērā vietējās prasības. Mēs piedāvājam alternatīvas, kas izmaksā mazāk, kas labāk e, ievēro vid, prasības pret vidi, kas vairāk ņem vērā esošo ceļu, gan dzelzceļu tīklu, kā arī e, veloceliņu tīklu starp pašvaldībām. Mēs uzskatām, ka šis eh, projekts būtu ar graujošu eh, iedarbību uz mūsu pašvaldību Albairāte. Tas, tajā, tas tāpat arī ietekmētu mūsu lauksaimniecību. Vairāk nekā 20% šīs infrastruktūras šķērso mūsu pašvaldību un auglīgās lauksaimniecības zemes kaitējums eh, aina vai būtu neizmērams, tāpat eh, milzīgs būtu zaudējums bioloģiskai daudzveidībai. Tāpēc mēs aicinām vienkārši atcelt šo nederīgo, ļoti dārgo projektu, uh, kurš turklāt nav saņēmis adekvātu izmaksu peļņas pētījumu, kas e, neņem vērā vietējās teritorijas, kā arī e, ceļu satiksmes reālo plūsmu. Tu, bez tam šī projekta atcelšana šī, šī projekta īstenošana vēl vairāk pasliktinātu autosatiksmes situāciju. Es biju mai izbrīnīts par sākotnējo lēmumu šī projekta sakarā, kurš neņēma vērā esošos noteikums un kurā bija jāveic būtiski grozījumi. Šis projekts tika apstiprināts ar pilnīgi atšķirīgām, atšķirīgiem komentēriem salīdzinot ar iepriekšējiem. Mūsuprāt, šis projekts tam ir jāveic juridiska pārbaude. Un Mēs uzskatām, ka darbs bija jāpaveic atšķirīgi un jāsniedz atzinums neiepazīstoties sākotnēji ar komisijas e, sagatavoto viedokli, kas jau tiks sagatavots 11. oktobrī. Paldies! Un tagad mēs uzklausīsim Kasineta di Lugaņāno mērķi. Ļoti skaists nosaukums. Es kaut es varētu tos, kaut es spētu tos pienācīgi izrunāt, saka priekšsēdētāji. Ja jūs vēlaties apskatīt mūsu pilsētu, jūs esat laipni aicināta. Es iesākumā vēlos pateikties parlamenta komitejai, kas dod iespēju mums uzstāties jūsu priekšā. Kasinete Telugaņā no jau 2007. gadā noraidīja e, teritorijas plānojumu. Mēs vēlamies, lai tiktu pārtraukta šī būve un ir jāsab jāglabā tesa parks, tas ir nozīmīgi gan parku, gan lauksaimniecības zemju pasargāšanai. Un šeit ir runa par nozīmīgu zaļo zonu. Šeit ir daudz 18. gadsimtā ēku, zemes īpašumu, šeit plūsna videograndi, kas ir po pieteka, un caur šejienu vēlas laist autoceļu, kas savienotu Milānu ar Malpensā lidostu. Šajā gadījumā šeit būtu vienkārši ceļš, asfalta ceļ, asfalta lenta pār pēdējo Lombardijas teritoriju. Un es aicinu jūs sniegt mums atbalstu jo ir citi risinājumi satiksmes ziņām lai savienotu abus punktus, un tāpat šos līdzekļus var ieguldīt citur, piemēram, dzelzceļā. Šobrīd ir vēl vairāki vienu sliežu ceļi palikuši un es vēlos savu balsi pievienot vēl tūkstošiem citu balsi, kas ir izskanējušas. Mēs vēlamies saglabāt savu teritoriju, lai eh, te, teritorija palikt tāda, kādu mēs to mantojām no saviem vecākiem. Paldies, un tagad es dodu vārdu Oliveru Garjo, kurš pārstāv lauksaimnieku asociāciju uz divām minūtēm. Grazie, signora Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos um, norādīt, kā šī autoceļa izbūves gadījumā tas skartu mūsu lauksaimniecības zemes ir Tesēnas ieleja un lauksaimniecības parks uz no Milānas uz dienvidiem, kas ir lielākais Eiropā un kas vienlaicīgi ir Milānas pilsētas plaušas Tāpat ir jānorāda iepriekš sacītais. Milāna ir ārkārtīgi piesārņots apgabals un ir nepieciešama eh, zonas, kas spēj šo piesārņojumu mazināt. Tiek plānots būvēt milzīgu ceļu pārvadu, kas uh, graujoši ietekmēs vidi, kas ietekmēs eh, kuģojamos ceļus, tur ir patiem ir kuģojis tāpat Leonardo da Vinci, tāpat tas ietekmēs vēsturisko mantojumu, tāpat tas ietekmēs lauksaimniecības uzņēmums, notiks ekspropriācija un tiks skarts hidro, hidroloģiskais režīms. Tāpat cietīs lauksaimniecība, eh, lauksaimnieciskās ražošanas zemes Kamēr citas nozares atrodas stagnācijā, lauksaimniecība turpina plaukst. Mēs varam četras, eh, ar četri reizināt izaugsmi lauksaimniecībām. Tas ir solidārs ekonomikas tīkls, kas ir stiprinājis bioloģisko pārveidi. Ir pienācis laiks, lai strād, eh, veidot efektīvu tīklu, bet šis autoceļš negatīvā veidā ietekmēs ainavu un vidi. Mūsu piedāvātais projekts ir saņēmis Eiropas ainavu balvu 14. gadā. Es pārstāvu visus minētos reģionus, un mēs esam vienbalsīgi pret šo projektu. Mēs esam pret vides resursu izšķērstēšanu uz, mēs esam pret ainavas bojāšanu un mēs esam pret tā problēmu uh, apjomu pieaugumu. Paldies, eh, Marko Gaspari, netiek komisijas vārdā, lūdzu informēt mūs par situācijas attīstību. Lūdzu. Lielas paldies, vai varu arī izteikties itāliski, jo tādējādi es izrādīju cieņu mūsu logumrakstātājiem. Paldies, priekšsēdētāji! Atbildot uz eh, šo logumrakstu, projekts ir definēts kā novecojis, un eh, no mūsu viedokļa raugoties, tas principā tāds arī ir. Pilsētu mēri vērst mūsu uzmanības to, tāpat arī no juridiskā viedokļa raugoties, e, to, nu, tā ir balta patiesība. Jaunā ceļu direktīva gan nav retroaktīva. Komisija ir saņēmusi mm, tātad šo informāciju. Mēs esam snieguši arī tikai juridiska rakstura atbildi, kas attiec uz direktīvas īstenošanu. Un, nu, lai gan šī direktīva nav retroaktīva iedarbība, jāsaka, ka 2008.15 direktīva, kas tika pieminēta, komitejas priekšsēdētāja ir lūgusi komisiju aktuāli, sniegt aktuālo informāciju par šo procedūru. Un man jāsaka, ka šis projekts eh, kopā ar daudziem citiem līdzīgiem projektiem kas ir īstenot neskatoties uz, uz klajienu direktīvas 2015 eh, eh, pārkāpumiem, liecina par eh, smagām politiskām problēmām. Kā gan iespējams, ka atbilstoši kā es ar kvalitātes direktīvas normām, kam jāstāsta spēkā līdz 2015. gadam, eh, šie pārkāpumi tomēr figurē. Jo tāda direktīva tika pieņemta 99. gadā, un uh, kopš 5. gada normas ir saistošas. Mums bija jau pirmais eh, tiesas nolēmums, uh, ka Itālija pārkāpusi nokodētā PM10 līmeņus uh, 6. un 7. gadā, un tika ierasna pārkāpuma procedūra. Itālija tika atzīta par vainīgu. Uh, un tā tika uzdots novērst um, pastāvušos trūkumus. Jāsaka, ka destruktīvi tiek izmantotas zemes, kas uh, kalpo kā um, nedaudz tās atlikušās uh, zaļās uh, plaušas Itālijas urbāniem, urbāniem rajoniem. Te nav runa tikai par vienu konkrētu projektu, kurā pieļauti pārkāpumi. Šādiem projektiem nav vietas. Uh, Arī pilsētu mēri norādīja, ka tie neatbilst reģiona interesēm. Un ka šī, šī projekta tāpēc nebūtu jāizteno. Šie un citi infrastruktūras projekti Itālijā. Par tiem ir noteikti jāuzsāk pārkāpuma procedūra, un, un tiem ir jānonāk gala beigās ar saviem tiesā. Es tā uzskatu. Šāds lēmums gan vēl nav pieņemts, bet es uzskatu, ka tas būtu pareizākais, kas um, būtu jādara. Šeit runa par saistošām robežu vērtībām, kurām jābūt spēkā sākot ar 2005. gadu, pagājuši vairāk kā desmit gadi, un tas netiek ievērots. Un tiek aplēsts, ka Lombardijā un Veneto reģionā, kas ir divi no bagātākiem, turīgākiem tās reģioniem, šie, šīs robežu vērtības tiks varbūt nodrošinās tikai 25. gadā. Tas ir nepieņemami. Atgādināšu kādu tiesu noēmu pret Bulgāriju, kur arī tika pārkāpta šī siko daļiņu um, PM10 tātad tā, tā, tā līmeņa. Un, uh, ja reiz tā, es domāju, ka iestādēm jau saulēcīgi būtu jāsāk reaģēt, jo šeit nav runa tikai par vienu vienīgu projektu, Ja iedarbināta apelācijas procedūra būtu prātīgi pagaidīt, kāds būs apelācijas iznākums, un tad attiecīgi uz to reaģēt. Arī uz UNESCO jūs atsaucaties. Un saistībā ar uh, informāciju, kas iesūtīta parlamentam, tās ilgāk uzstāgts jau divas pārkāpuma procedūras. Jums komisija izskatījusi. Mm -hmm projektu iepriekšējā šī, šī ceļa izbūvē, kas netika pabeigts 2370, tas vairs nav spēkā. Viena lieta, kas mums lieka noderēt, būtu tāda, ka, ja pētī komiteja varētu saņemt uh, skaidrāku informāciju par um, projektiem, kas ir realizēti. Uh, starp 2008. un patreizējo periodu. Nu, iepriekšējā versijā es lasu, ka šīs eh, ceļa posms eh, no 15. gada tagad tiek pasniegts kā jauns projekts, bet patiesībā tas balstās uz vecā projekta skicēm. Un, eh, ja tas atbilst iepriekšējai trasē, tad tas varētu tikt arī apstiprināts, bet tagad saskaņā to, ko es dzirdēju viens pirmajām runājot dzirdēju, ka tas īsti neatbilst vairs vecās trases eh, um, iezīmēm un, un projektam. Un, eh, un to, līdz ar to es jau novirzes eh, starp to, ko jūs rakstiski iesniedzāt parlamentu, no ko dzirdēju šodien, aprakstot uh, aktuālo situāciju. Un tas nebūtu nav nebūtiski. Un tā kā jāpastāst tiešām, vai projekts, par ko jūs runājat, uh, ir daļa no, no projekta, kas tika apstiprināts 8. gadā, kā tas figurējas iepriekšējā lūguma rakstā, vai tas ir kas gluži cits? Attiecībā uz juridiskām sakām, nu, tā ir būtiska atšķirība, būtiska nianse. Nu, ceļu direktīvai nav retroaktīvas ietekmes, bet, ja te būtu nepieciešams jauns ietekmes vidi izvērtējums, nu tad tā jau būtu pavisam cita opera. Lūk, tas tāds mums juridiskā rakstura skaidrojums, bet eh, to, to ir svarīgi precizēt. Un tiešām ir svarīgi fiksēt, vai šis projekts tiešām atbilst eh, tam, kas tika apstiprināts jau 2008. gadā. Vai nē, jo tad uh, juridiskās sakas jau neatbilstība būtu tādas, ka tad būtu nepieciešams jauns ietekmes uz vidi izvērtējums. Nu, lūk, un uh, šī informācija ir nepieciešama. Un nu, vēl Tad šo cementa ražotni, saražoto cementu, tas noteikti krietni pasliktina gaisa kvalitāti. Mazās daļiņas jau sevišķi, PM daļiņas, un es jau pieminēju, ka Bulgārijā un pēc Bulgārijas un Polijas Itālija trešajā vietā, trešais sliktākais rādītājs ar šo mazu daļu piesāņojumu. Paldies! Ļoti noderīga informācija, vai es nekavēties varu jums vaicāt, tad arī tad rakstiski iesniegt šo informāciju, kad vien jūs varēsiet, protams, jāpēc iespējas ātrāk iesniedziet šo jūsu sakāmo rakstiski, jo tur tiešām izskanēja jauni elementi, sācinājumā ar iepriekšējo paziņojumu, kas bija mūsu rīcībā. Tā kā tas mums tiešām visiem lieti noderētu, jo sevišķi mūsu Itālijas draugiem. Un tagad vārds deputātiem Eleonora. Lūdzu. Paldies, priekšsētē. Pateicos mūsu viesiem. Lūgumrakstu autoriem, jo sevišķi abiem mēriem. Uh, un arī uz pārstāvošo teritoriju pilsoņiem, kas ilgāku laiku ir cīnījušies pret šo projektu, un, un eh, pateicos jums arī par mm, arī komisijai par eh, interesantiem un eh, izsmeļošiem komentāriem, jo komisijas atbildes sniedz atbildes, tad, tad arī mums bija aktuāls ne tikai šie juridiskie aspekti, bet arī tas, ka, nu, ka jāievēro Eiropas saimnības normas, bet arī politiskie aspekti, ko jūs pieminējāt. Nu, es vairāk kā pirms trīs gadiem arī pati piedalījos šajā demonstrācijā pret uh, šī jaunā projekta apstiprināšana, kas atkal uh, nozīmētu mūsu zemes degradāciju. Nu, un jāsaka, ka projekts, kā to norādīja um, man tautieši, ir absurds, novecojis. Tas nāk no pagātnes, uh, kad tas projekts vēl izskatījās varbūt arī nepieciešams, bet tāds vairs nav vajadzīgs. Šī te sākna ar Malpenzas lidostu. Tu vairs nav nepieciešams. Ja pirms 20 gadiem izstījās, ka Malpens varētu, Malpens lidostā kļūt par milzīgu maģistrālu, milzīgu tādu satiksmes mēslu, nu, tas tā nav noticis, un tagad šis uh, ceļš nav vajadzīgs. Gluži otrādi. Tas tikai pasliktinās uh, situāciju šajā valsts daļā. Tas tagadēs uh, augsnīm tas vairs nav nepieciešams un, un loģisks. Nu, pat labi, mūsdienās, eh, no mūsdienu viedokļa raugoties, tam vispār nav nekāda pamatojuma. Nu, šie reģioni atrodas eh, tādā mm, ekoloģiskā zonā, tie tiešām kā šī reģiona plaušas un, eh, un tie ir tāds ekoloģisko tradīciju pionieris Eiropā. Un ir ļoti vērtīgi ekoloģiskie projekti, ekoloģiskā lauksaimniecība, laukstundzēšā šajā reģionā, un tas viss eh, no šī projekta cietīs. Neatkārtošu problēmas, kuras eh, figurē arī šajā lūguma rakstā, arī gaisa piesārņums un tā tālāk. Vēlos tikai tiešām uzsvērt vēlreiz, ka šis projekts eh, Nu, tikai sekmēs privātu auto izmantošanu. Un tas galu galā ir tāds politiski rakstura jautājums. Mēs taču vēlamies eh, sekmēt ilgspējīgu mm, mobilitāti, mobilitāti Eiropā. Nu, šeit, piemēram, dzelzceļa trase būtu daudz piemērotāk šim reģionam. Pagaidām dzelzceļa infrastruktūra nav pietiekami um, ehm, izpildīta šajā reģionā. milzīga daļa būčeta tiek veltīta sauszemes ceļiem, un, un nu, tas ceļš joprojām uh, cieš no investīciju trūkuma. Ir nepieciešams uh, papildus ietekmes izvērtējums uh, šim, šim projektam. Tas balstās uz satiksmes plūsmu izvērtējumu, kas vairs nav aktuāls. Un, um, Mēs redzējām nu pat kartē, ka liela daļa šīs infrastruktūras tiešām ir novecojusi. Ir nepieciešams jauns izvērtējums, jāuzsāk jauna um, procedūra. To vēlās pilsoņi, to vēlās logumraksta autori. Un arī parlamentā um, politika taču iet līdzīgā virzienam. jāvēršās pie vietējām iestādēm un vidas ministrijas, lai tiešām pilsoņu balss, kas gad, gadiem ilgi izskan cīņā par šo, šo projektu, beidzot tiktu sacirdētas. Ir izskan, likti galdā arī alternatīva priekšlikuma, kas arī nav uzklausīta. Kā priekšsētājs vēlos to, lai jūs to visu atspoļat savā vēstulē, protams, šis logumraksts jāpatur atvērts. Paldies, Leonāri! Anģela Balīna, lūdzu. Gracias. E... Paldies, domāju, ka jānorāda, mm, ja ka pirmkārt mēs runājam par dažādiem, dažādiem slazdiem, kas rodas veidojot šos eh, milzīgos uzņēmumus. Paldies arī komisijai par uzstāšanos. Es domāju, ka jūs palīdzējāt mums labāk izprast lietu un domāju, ka vairāk neko šeit nevar piebilst. Es domāju, ka ir skaidri jānorāda, ka piesārņotājs maksā, bet nedrīkst to pavērst tā, ka tas, kurš maksā, drīkst piesārņot, jo uzņēmumu rīcībai liela līdzekļa. Es domāju, ka ir Eiropas Savienībai jāveic savu pienākumi un jānorāda Itālijas valdībai, kā lietas ir jādara. Mēs veicam ieteikumu uz apkārtējās vidas izpēti, bet vai mēs redzam, kādas ir sekas? šeit tika apstiprināts, ka ir reģionālie fondi, tāpēc mums vajadzētu ziņot komisijai, jo, manuprāt, šādos gadījumos sankcijām ir jābūt nopietnām. Paldies! Thank you. Paldies, Valiekungs. Paldies. Eh, arī es esmu Milānietis. 500 metrus eh, no manas mājas lielākā Eiropas eh, slimnīca, tāda onkoloģiskā slimnīca. Un, nu, tur Lombardijā man arī ir lauku māja. Tiešām ir ļoti augsts skaists piesārņojums eh, un maz vēju. Ļoti bieži, attiecīgi, cilvēki arī sirgst ar attiecīgām slimībām, un tas tā izvaldībā izmaksā krietni sumiņu gadā. Bieži runa par neārstējumām slimībām, daudz pārāk nāvi, un no ekonomiskā viedokļa raugoties izmaksas tiešām ir ievērojams. Un šāda tipa projekta, ne tikai šis, tas nebūtu nav vienīgais, un šādu projektu daudz, un, tie, un tā ir, ir pilnīga neveiksme, tie, tie nenāk par labu nec sabiedrībai, nec reģioniem, un es aicinu ie, ieklausīties gan man tautiešu, gan komisijas pārstāju vārdos, no vidas viedokļa raugoties ir nu, nepieciešams jauns izvērtējums šim projektam. Tas, kas mums tiek piedāvāts pat labam, jau sen vairs nav spēkā. Un eh, no ekonomiskā viedokļa raugoties arī šie projekti ir apšaubām, tie būtu jāizvērtē no jauna, jāparaugās, vai tie, tie balstās uz reālām, mm, aktuālajām transporta plūsmu aplēsēm. Un vai šīs izmaksas uh, ir, ir atgūstamas, uh, loģiskas? Ir citi projekti, kur uh, tiek izmantot arī Eiropas līdzekļi. Eiropas investīcija banka izsniedz līdzekļus eh, šādu projektu realizēšanai, bet gala beigās jau eh, šīs izmaksas tiek pārnestas uz, uz pilsoņiem. Tā kā pilsoņi maksā par šiem projektiem, vienlaikus maksā par to jau savu veselību, un no tā ir cieši ekonomika. Parlamentam un arī komisijai ir, ir pienākums aizsargāt pilsoņus arī manā teritorijā un citur, lai izvairītos no šādām situācijām, kad tiek pieņemta politiska lēmuma, tur uh, līgumi, apakšlīgumi, tā tā. Bieži vien uh, nu, Itālijā šajos procesos ir iesaistīta arī mafija. Tā kā uh, mums uh, ir jā, jāpaceļ savu balsts par, par šo jautājumu. Šodien ir nopietnas problēmas gan ar piesārņojumu, gan ar uh, pilsēm veselību, gan ar uh, valsts līdzekļu iznīkošanu. Es arī pieprasu, lai šī, šis lūgumraksts tiktu paturēts atvērts, lai mēs varētu izdarīt savu spiedienu un panākt to, ka politiskā lēma tiek pieņemta atbildīgāk. Paldies! Nu, paldies arī visiem, ka izteicāties kodolīgi. Dod vārdu Goriskī kundzei, logumraksta autorei, pavisam īsiem komentāriem, balstoties to, ko es nepat dzirdēju. Jā, paldies! Projekts, kurš savienot Malpensas lidostā Lombardiju, ir tiešām veltīgi izšķies laiks un nauda. Un projekts, ko viņi grasās uh, realizēt, um, um un tas ir kļuvis par tādu um, ievērojumu automaģistrālu pēc tam, kad uh, daži citi elementi ir atkrituši. Nu, tiek apgalvots, ka tā ir atgriešanās pie iepriekšējā projekta, bet uh, um, Nu, manuprāt, tas vairs neatbilst sākotējiem mērķim, tātad šis automaģistrāli vairs nav aktuāli. Savulaik tas tika aplānots kā tāds piekļuvs punkts Melpēnas lidostā, tagad ir tas vairs nav loģisks. Mēs paši labāk zinām, kā strādā transporta plūsmas mūsu reģionā un esam pārliecināti, ka šīs projekts ir vienkārši neprāts. Tagad tas sadalīts vairākās sekcijās, kas tikai pasliktinās transporta plūsmu, nekas neuzlabosies. Tas pieslēgs daļu transporta plūsmu citām reģionam. Tas problēmas būtību neatrisinās. Tā mēs uzskatām, ka 15. gada projekts ir reālais projekts, un tāpēc ietekmes uz vidi izvērtējums eh, vairs eh, nav aktuāls. Tas balstās uz novecojušiem datiem. Šī daļa no šī ceļa eh, elementiem saglabājas vecajā projektā, bet ir arī citi elementi. Tagad tiek runāts par pieslēgumu citam reģionam no Maltēnas lidostas. Nu, te tiešām tiek veltīgi iztērēt līdzekļi, lai izbūvētu ceļu, kurš netiks izmantots. Tāpat arī cementa izmaksas būs milzīgas. Varētu sacīt, ka jā, nauda jau ir izmaksāta, piešķirt to nevajadzētu zaudēt, bet eh, kā dargājas piesārņojumu. Paldies! Eh. Liels paldies, mēģināšu rezumēt. Es domāju, pastāv konsens, ka Mums ir jāuztur šī lūguma raksti atvērti. Mēs nosūtūsim vēstuli, vēstules Nacionālajai valdībai, ministrijai, infrastruktūras transportam un vidas ministrijai un vietējām pašvaldībām norādīt uz uh, bīstamo <clears throat> vietēju iedzīvotāju situāciju un arī um, norādīsim uz bažām, kas mums ir, ka nav atbilstība pašreizējiem tiesību aktiem, un arī uh, turpināsim dialogu ar komisiju. Mēs jūtam, ka tagad komisija ir mūsu pusē. Jums uh, lūgumrakstiesniedzēji ir jāiesniedz zināmi elementi komisijai, ja pareizi saprot, tad uh, komisijai trūks zinām elementu, kurus tā vēlētos no jums saņemt. Tātad uzturiet cits ar citu kontaktu, sniedziet šo informāciju komisiju un arī nosūtiet kopiju mums lūgumrakstu komitejai. Tad mēs saņemsim arī jaunāko informāciju no komisijas rakstveidā. Protams, mēs jums pateicamies par to, ka veicāt tik tālu ceļu, nonākot Briselē. Uh, Mm, ļoti svarīgi, lai šie jautājumi augstākā līmenī tiktu apspriest. Mēs katrā ziņā turpināsim skatīt eh, šī, šos lūgumrakstus, jo šī Eiropas daļa ir pārāk skaista, lai to iznīcinātu. Tātad liels paldies jums! And, uh, Un lai jums droši māju ceļš šajā uz šo skaisto Eiropas nostūri atpakaļ. Tagad pievērsīšos Mārijas kungam. Viņš ir ziņotājs par lūgumrakstu komitejas apspriedēm 2016. gadā, reglament 2016. pāns 7. punkts. Un pirms dodu vārdu jums, jums vēlos uzsvērt, ka ir svarīgi lai e, referents un līdzreferentes cieši sadarbotos, lai mēs varētu pieņemt šo ziņojumu līdz gada beigām. Lūdzu, Marijas kungs, ziņo, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Sākšu vispirms no pateicības sekretariāta. Mums bija veiksmīga sadarbība. Pateicos sekretārātam, ka būtībā tiks sagatavots šis rezolūcijas priekšlikums un ziņojums. Un <clears throat> tātad ziņojums ir par mūsu komitejas apspriediem 2016. gadā. Norādījuši, ka esmu īpaši gandarīts par to, ka esmu zin... referents šajā gadā. 1994. gadā es nodarbojos kā universitātes pasniedzējs ar uh, Uh, lūguma raksta tie, iesniegšanas tiesībām Eiropas Savienībā, uh, Eiropas parlamentā un rakstīja, tad uh, arī raksta angliski, franciski un grieķiski, un esmu priecīgs, ka ir pieminēts arī mans raksts, tiesības iesniegt lūguma rakstu. Uzsver, ka ļoti svarīgs šīs tiesības iesniegt lūguma rakstu, jo uh, Mūsu pilsoņiem tādas sniegt tie, sniegtas tiesības, kā arī mēs redzējām šeit, mūsu līdzpilsoņus no Itālijas, ka viņi var norādīt uz savām bažām. Un mūsu komiteja ir vienīgā Eiropas parlamentā, kurā pilsoņi var tieši iesaistīties un būt klāt. To uzsvēra arī 1904. gadā vēl manos uh, rakstos, ko rakstīju un izmantojot uh, to iespēju, kas man tagad kā referentam ir, ziņojuma otrajā daļā esmu sniedzis paskaidrojumu un tur minu vairākus datus par to, kā tiek izmantota lūgumraksta iesniegšanas, uh, kā tiek izmantotas lūgumraksta iesniegšanas tiesības. Un um, arī pieminu, cik uh, vārdi var tikt iesniegt. Uh, 2016. gadā būtu. 2006. gadā mums bija par pusi mazāk nekā 2016. gadā, un tomēr lūguma raksta daudzums mazāks salīdzinot ar to, cik pilsoņu skaits Un tad arī runa par to, cik ir pieņemtas, cik ir nepieņemtas Visvairāk no Itālijas ir lūguma rakstī ienākuši arī redzēja mūsu draugs no Itālijas pirms brīd. Mm, Grieķija ir ot, astotajā vietā, un šajā valstī ir īpaši daudz problēmu saistībā ar trojkas īstenoto politiku manā uh, dzimtenē. Um, angļu valodā visvairāk tiek iesniegt lūguma raksta, tad uh, franciski, uh, Grieķija Grieķu valoda ir astotē vietā šajā ziņā. Izcelsmes valsts visbiežāk ir Itālija, tad Vācijas, Grieķijas. Eh, valsts piedarība ir astotē vietā. Runājot par tematiem, mūs interesē visvairāk iekšējais tirgus, eh, tiesiskums, pamatiesības, veselība, eh, kultūra, izglītība. Mēs redzam, ka visi pamat temati, kas nodarbina mūsu pilsoņus, ir šeit arī skatīts. Ehm, Grieķijā vairāki draugi ehm, skata šīs diskusijas, tagad eh, mums seko Facebookā. Mēs tur pastāvīgi tā rīkojamies tā no Grieķijas. Ehm, <clears throat> daudz bija tieši lūgumraksts par Eliniko, par bijušo uh, lidostu Halkidigi, eh, teritorija iegūs eh, zelta raktuvis. Pārāk lielas izmaksas, eh, ko pieprasa bankas. Mazie uzņēmumi, kurus iznīcināja piesai, un trojkas rīcība, un vēl temats, ko vairāk kārtās esam šeit pieprasījuši, Vācijas kara reparācija jautājums ir e, lūgumraksts par šo tematu pieņemts. 2016. E, e, gada, 15. gada 7. septembrī, taču, diemžēl, 2016. gada 8. septembrī tika pieprasīts šo lūgumu rakstu slēgt, jo tas it kā nesot ES kompetencē. Es toreiz izskaidroju, ka tas tam tas ir mūsu kompetencija, ja tas attiec uz Grieķijas Vācijas attiecībā, tas attiec uz tūkstošiem upuru, kas gāja bojā nacistiskajās uh, koncentrācijas nometnēs. Un uh, tas ir arī saistīts ar lielajām ekonomiskajām problēmām, trojkas uh, jautājumu loku. Grieķija žēl, ka tik pieņems lēmums slēgt šo lūgumu rakstu, taču vēlos uzsvērt priekšstādā ka mūsu um, komitejā neviena publiska uzklausīšana nav bijušas par uh, šīm reparācijām. Ikādu mēs iesniedzam tādu pieprasījumu, katreiz tas tiek noraidīts. Un arī pirms īsa brīža uh, priekšstādātāja, kad mēs apspriedām šo jautājumu, no visām politiskām grupām, tā skaitā arī no kreisajiem, tiek uh, noraidīts mūsu priekšlikums apspriest uh, Uh, Vācijas reparāciju jautājumu. Man pārsteidz, ka goja arī noliedza šo priekšlikumu. Varbūt uh, te kaut kas jādara Grieķijas uh, valdībai. Mēs mūsu ziņojumā pieminam lielos tematus, kas nodarbina pat laban Eiropas pilsoņu prāts. Pirmais temats, sestajā punktā, ir, kā tiek īstenots pamat, īstenot pamatiesību harta, jo tā ir jāīsteno. Ir, e, e, es tiesa interpretēju, ierobežojuši šo hartu, tur ir sacīts, ka Eiropas Savienības dalību valstīm ir saistība šai hartā tikai tā ziņā, ka Eiropas Savienības noteikumi tiek transponēti um, e, dalību valstīm. Mēs vēlamies plašāku uh, interpretācijas septītajā punktā ir temats, kas mums īpaši uztrauc. Kas notiks ar mūsu pilsoņu tiesībām pēc Brexita? Mēs uh, daudzos lūgumos šo tēmatu esam skatījuši. Tātad, kā tas būs tiesības ES? pilsoņiem pēc Brexitu, tā skatā ar 63 tūkstoši Grieķijas valsts piedarīgo, kas dzīvo apvienotajā karalistē. Būtiski ka mūsu komitejas darbība ir saistīta ar cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs cīnāmies uh, par viņu tiesībām. Mēs vēlamies, lai tiktu atzīt, uh, ma, atzīts Marakešs līgums, kas atvieglo piekļuvi iespēju ar personu, kuras ir neredzīgs, un tas ir būtisks jautājums. Uh, jautājums divi temati, kas mūs nodarbina pirmsē punktā, ir jautājums par bērnu labklājības iestādēm. Ir uh, e, daudz strīd bijuši starp ES pilsoņiem attiecībā uz bērnu aprūpi, tad, kad viņi ir vecāki, pat ir bijuši uh, bērni nozakti. Īpaši mūs vēl nodarbina tas, kas rakstīts desmitajā punktā par pārobežu uh, adopcijas atzīšana, drīz jau beigšu savu uzstāšanos, saka runātājs Marijas kungs. Un vēl ir īpašs temats par pilsoņu institīvu, 11. punktā to mēs esam minējuši, mēs vēlamies, lai šī institīva vēl tālāk attīstītos. Vēlamies apsveikt arī Eiropas uh, ombudu, ar kur mums ir laba sadarbība, un uh, Esmu gatavs uzklausīt pilsoņus, kas uzstāsies. Esmu gatavs uzklausīt jūsu komentārus, iespējamos grozījumus. Un, protams, mums jāievēro laika grafiks, lai pabeigtu laiku šo ziņojumu, lai par to varētu balsot. Lielas paldies! Lielas paldies, saka priekšstādā. Es nezinu, kāpēc, taču pēkšņi apjaut, ka katumā jau 200 kā lielais, ka, um, <clears throat> Katons teica, uh, um, senso kartāgina delendamese, tātad, ka jebkurā gadījumā kartāgi jāiznīcina. Un viņš katru savu uzstāšanos beidz ar, ar šādu frāzi. Es nezinu, kāpēc man tas ienāk prātā, jo, lai par kādu tematu mēs runātu, jūs vienmēr atgriežaties pie šī sava jājam zirdziņa, ka lūk par tām Vācijas reparācijām. Nu, es nevarēju to citādi sacīt, man tas tiešām liekas tā ļoti aizraujoši. Nu, dažādi referenti ir klāta. Atgādināšu jums, ka balsojums petī komitejā būs 22. novembrī, lai plenārsēdē tas tiks skatīts decembra plenārsesijā. Tagad došu vārdu Palčakam. Thank you very much. I would... Paldies. Turpināšu Slovāko valodā. Esmu nu, referents šim materiālam kopā ar Brēdis kungu. Brēdis kungs pārstāv tautas partiju, bet nu, tagad viņam ir cits pienākums citā komitejā šobrīd. Tādēļ vēlos viņu vārdā pakomentēt šo ziņojumu. Brēdis kungs pozitīvi vērtē šo atziņumu un, un uz, uz svērt, ka tam bijusi ļoti laba starpība Marijas kungu. Uh, profesionāli labi izstrādāts un atspoguļots materiāls. Braidis kungs eh, arī uzsver, ka komitejas darbs ir efektīvs, eh, darbs ir caurskatāms, eh, komitejas strādājas labāk nekā, nekā iepriekš, kad um, bija problēmas ar darbu un, un vadību. Nu, šeit eh, ir pieminēts Brexit jautājums. Mēs vēl nezinām, kāda būs Brexit ietekme, protams, uz, uz kopējo darbu, bet uh, tas ir svarīgs aspekts. Tāpat tautas partija eh, pateica, tam, pateica ka pētī komiteja cīnās par uh, pilsoņu iniciatīvu. Ir ļoti nu, labi iesaistīt pilsoņus uh, leģislatīvies procesos. Tā kā mēs piekrītam Marijas kungam izņemot vienu jautājumu. Nu, droši vien jau nojaušat, kur punktu, par pret kuru punktu mēs esam. Nu, proti par šīm eventuālajām kara reparācijām Grieķijai. Protams, ka tas mums, šis, šis aspekts mums nav pieņemams. Brēc kungs saka, ka tautas partija to nekādā gadījumā neatbalstīs. Un, um, kolēģi vārdā to arī var apstiprināt. Protams, um, mēs izprotam arī as, uh, kunga aicinājumu. Mēs uh, cienām cilvēkus, kas cīnās par saviem ideāliem. Ja cilvēkam ir mēģis un viņš par to cīnās, uh, viņš ir uh, personīgi, nu, protams, uh, pelnījis cieņu. Jūs man atgādināt, Marijas kungs, uh, manu tēvu, kas uh, 60. gados uh, tātad arī uh, bija ļoti tāds principiāls cīnītājs 60. un 70. gados. Viņš alēš. Uh, atgādināja, ka um, cīnījās par to, ka padomju savienībai ir jāsaprot, ka tas ir amorāls uh, režīms, un viņš par to, par to cīnījās. Es viņam neticēju. Uh, bet pēc 20 gadiem tas, tas notika. Nu, tā kā, lūk, nu, ja jūs uh, saglabāsiet ticību un cīnīsieties, varbūt, ka pēc 20 gadiem arī kaut ko panāksiet. Thank you, uh, Jude. Paldies, Džuda, paldies es vēlētos apsveikt ziņojumu un pateikties referentam, sekretariātam. Mēs apsveicam vairākumu projektu, bet bez domājuma iesniegt dažus grozījumus, iespējams četros punktos, ko gribētu izteikties pirmkārt. Pār lūgabrakstu skaitu skaits. E, un par to, kā mums vēl aizvien ir jā strādā ar pilsoņiem, lai viņus, viņiem ziņot par iespēju iesniegt e, lūgumu rakstus, un mums ir jābūt proaktīviem. Piemēram, es uzklausīju šodien, e, vai, lūgumrakstu iestiedzējs, un tas ir apliecinājums tām, kā ir iespējas sasniegt konkrēts rezultātus. Es domāju, ka mēs varam izmantot konkrēts gadījums, lai parādītu, kā šīs komitejas darbam parlamentā ir tieši ietekme uz iedzīvotāju dzīvi un uz to, kā var uzlabot stāvokli un atrisināt konfliktus ne juridiskā veidā. Un saistībā ar šo te, manuprāt, ļoti būtiska eh, lieta lūguma rakstu komitejai tas, ka tā ir vieta, kur iedzīvotāju balss var tikt sadzirdētā. Tas attiecās arī uz uzklausīto iesniedzēju skaitu 16. gadā. Runājot ar iesniedzējiem, arī viņi uzskata, ka tādā veidā uh, viņi iz, izjūt sava jautājuma un savas lietas ietekmi, viņiem ir iespējas sadarboties ar komisiju, ar institūcijām un Varbūt tas ir daudz no mūsu kalendāra, bet ja mēs paredzam laiku, es labprātāk to paredzētu eh, lūgumrakstu iesniedzējiem un mazāk mūsu darba organizācijai, jo pašreizajā kontekstā turklāt Tas ir būtiski ņemot vērā uzticības krīzi, ko mēs izjūtam. Lēmums, piemēram, tika pieņemts 16. gadā. Tāpat lūgumrakstu komitejai nozīmīga loma un pēc Eiropas Savienības referenduma ir uh, apvienotajā karalistē, cik daudzi apzinājās savu iespēju, savas balsis likt sadzirdēt Eiropas parlamentā. Brexit jautājums ir skatīt ziņojumā, bet, manuprāt, pārāk īsi, jo ir jānorāda, ka krīzes brīdī tūkstošiem pilsoņu uh, izprat, ka Eiropas parlaments ir vieta, kur to balss var tikt likt sadzirdēta. Tas attiecās uz miljoniem pilsoņu gan, apvienotajā karalistē gan, citur Eiropā, kur ir nobažījušies par to, kas notiks ar Brexit sarunām. Un būtiski ir lūguma rakstu komiteja un tās ietekme. Tāpēc, manuprāt, ir šo rindkopu par Brexit paplašinātu. Tāpat svarīgi ir, es to saku ne tikai kā britu deputāte, bet ir ļoti būtiski e, jautājums par Eiropas Savienības pilsoņiem Lielbritānijā un pils, Eiropas Savienības pilsoņiem uh, Eh, citur, kurus ietekmē Brexit lēmums. Tālāk trešais jautājums attiecas uz eh, kvalitatīvu atbilžu formulējumu, lai mēs varētu pārvarēt arī to uzticības plaisu, kur pastāvu lai parādītu, kā ko mēs vēlamies sniegt caurskatāmas atbildes. No, tāpat ir jādomā, lai mēs dzirdētu kvalitatīvas atbildes, ko, kuras varētu tālāk sniegt iestiedzējiem. Tas attiecās, piemēram, uz šodienas Itālijas diskusiju. Mums būtu bijis interesanti dzirdēt Itālijas valdības viedokli. Tālāk esmu e, nobažīsies, kā nereti e, eh, pētī tīklojuma locekļi ir. E, nepietiekami plašs ir šis tīklojums. Es gribētu izstrādāt īpašas vadlīnijas deputātiem un personālam par tiesībām uz logumrakstiem, vai viņi var to izmantot attiecībā saviem vēlētājiem, lai varētu labāk šo vēstījumu nodot tālāk. Domāju, ka mums tas ir jāstrādā pēdējais punkts un būtu ļoti žēl, ja referents mēģināt izmantot šo ziņojumu, lai virzītu savu specifisko kampaņu, kuru mēs eh, vērojam pēdējā laikā pēc diskusijām. Es aicinu neapgrūtināt un neapdraudēt visu ziņojumu, balstoties uz kaut ko, kas jau tika noņemts komitejā demokrātiskā veidā. Tas būtu mans aicinājums referentam tālāk lemjot par kompromisiem. Paldies visu jūsu viedokļi ir ļoti interesanti mums. Un es aicinu jūs sagatavot teksta grozījumus. Tagad vārds Angelai. Paldies! Pirmkārt, es vēlos pateikties deputātam Marijas par sagatavoto ziņojumu. Es biju referenti pagājušā gadā, un, protams, es būšu eh, ļoti gandarīti par iespēju sadarboties eh, kā referente. Kā jau izskanēju, pārstāvot kreisos, es gribētu aicināt uh, ieskatīties 2016. gada koordinātoru sanāks protokolā un kreiso um, lēmu uh, balsojumā. Mēs redzam pozitīvu tendenci lūgumrakstu pieaugumā, kas parāda, ka ir vairāk uh, problēmu, bet uh, pozitīvi, ir jāskata gan lūguma rakstu skaits, gan pieņemamība attiecībā uz pagājušo gadu pieauga, kas parāda to, ka pilsoņi labāk pārzina šo instrumentu, mūsu komiteju un jūtas vairāk aprūpēta šajā eh, šajos lūguma rakstos. 2016. gadā 61 iesniedzējs piedalījās aktīvā veidā mūsu darbā. Es saprotu, ka šeit ir runa par klātesošiem iesniedzējiem. Vēlētos pozitīvi novēlēt ziņojumu mūsu grupā atbalsta pamatelementus, kur izskanāja, piemēram, piekrītam komentāram par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, jo, manuprāt, tas ir liels potenciāls, lai stiprinātu pilsonisko dalību, un, diemžēl, Eiropas komisija, manuprāt, liek šķēršļus, lai rezultāti nebūtu sasniegtajā līmenī. Manuprāt, komisija neizpilda savu darbu šeit. Tāpat atbalstu kritiku aizvien šaurākajai pamatiesību hartas interpretācijai un aicinām atbalstīt aicinājumu uh, pār termiņu noteikšanu. Šodien bija lieliska uzstāšanās no komisijas puses, ka viss tika izstāstīts ļoti skaidrā veidā. Tāpat esam redzējuši pretējus piemērus, vai ir bijuši gadījumi, kāda komisija vispār nav klāta. Un mēs augsti novērtējam ciešo sadarbību ar uh, tiesību sargu un atbalstām ziņojumu un esam gatavi sadarboties ar referentu kopā ar citām grupām, sagatavot grozījumus. Paldies! Vai komisija grib teikt kādu vārdu? Tas ir Lefebvre kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs apsveicam šo ziņojumu un Barijas kungu, kā arī citus, kur strādāja pie ziņojuma sagatavošanas. Mēs atzīstām, ka pieaugot neusticībai vairākās valstīs attiecībā pret Eiropas institūcijām, jo šī komiteja ir ar ārkārtīgi lielu lomu, kā jau tas ir norādīts ziņojuma projektā kā tā ir saikne starp pilsoņiem un institūcijām. Es pasvītroju trīs lietas, kas, manuprāt, ir svarīgas. Pirmā ir eh, Lohnes monstrs, kas ir 50. panta interpretācija pamatiesību hartā, tas ir stāsts bez kas nebeidzas, eh, komisija ir vienmēr piemērojusi justīcijas tiesas judikatūru, tā nevar rīkoties sač, savādākā veidā. Bet iespējams ir eh, iespēja rīkoties cik tā līmenī vai dalībvalstīm, ja kādu dienu šis pants tiek grozīts. Otrais svarīgais jautājums ir visi jautājumi, kas attiecas uz Brexit sarunām Un neviens nenolieks, ka tas ir nozīmīgs jautājums, un tas ir arī norādīts ziņojumā. Mums ir gana rūpīgi jāseko Eiropas pilsoņu tiesību ievērošanai eh, apvienotajā karalistē un Britu pilsoņu tiesību ievērošanai Eiropā pēc Brexita. Trešais. Uh, jautājums ir Eiropas pilsoņu iniciatīva. Jūs iepazināties ar komisijas priekšlikumiem, lai varētu uzlabot šo nozīmīgo rīku un atvieglotu piekļuvi un nodrošinātu pozitīvu rezultātu, runājot par priekšlikumiem, kuri attiecas uz nākotnes uh, ECI. Un visbeidzot, pēdējais punkts Marijas kungs e, norāda ziņojumā, ka augsti vērtē ombudu darbu. Mūsu prāta Eiropas ombuds e, veic lielisku darbu. Un pagājušajā gadā Eiropas ombuds nāca ar balvu par labu administrāciju, jo šeit ir runa ne tikai par eh, sankciju noteikšanu vai kaunināšanu, bet arī par uzslavas izteikšanu. Katrā ziņā mēs ar interesi sekosim balsojumam komitejam plenārsēdē. Paldies un par uh, par konstruktīvo devumu. Mums ir turpmāk jāstiprina starp institūciju sadarbība, un es domāju, ka mēs esam daudz tuvāk šim mērķim katrā ziņā. Tas tiek augstu novērtēts. Paldies, grozījuma iestiekšanas termiņš ir 18. oktobrs, nākošā trešdiena pulksten 15. Un tagad man ir jāatstāj zāle. Uh, Es uzreiz došu vārdu Palam Čakam. Diemžēl man ir jādod uz citu sanāksmi un. Eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Izteikšos pavisam īsi. Vēlos pateikties kolēģiem par viņu komentāriem, kas, protams, tiks ņemti vērā. Vēl vēros uzsvērt, ka runājot par Vācijas kara reparācijām, es pieminīju to, kas notika 2016. gadā, jo komisijas rīcības ziņojums attiecas uz 2016. gadu. Tātad tas ir mm, iekļaujams šai ziņojumā. Es saprotu, ka cits temats ir, ka ir politisko spēki, kas tam nepiekrīt. Nu, katrs var palikt pie savu viedokli, protams. Vēl arī var sasīt Valīna Kunze. Protams, ka es zinu, ka 2016. gada septembrī GUI balsoja par manu priekšlikumu, un to es arī spulis teicu, taču šodien, diemžēl, koordinators sanāksmī goja kopā ar citiem balsoja pret manu priekšlikumu par uh, publiskas uzklausīšanas organizēšanu šogad par Vācijas kara reparācijām. Es uh, atsaucos uz Zaki kunga sacīto. Arī jūsu valstī ir neatrisināts problēmas, temata kopš 1967. gadā. Un ir zināms eh, pazīstamais Benes eh, noteikums eh, attiecībā šo. Ir tāda temata, kas pagātnē nav atrisināta un, kad tie nonāk līdz mūsdienām, tie gadās, tiek atrisināta un es esmu pozitīvi noskaņots. Es ceru, ka drīzā laikā mēs pozitīvi atrisināsim šo ļoti svarīgo tematu Vācijas kara repar reparācijas. Un no diskusijām izriet un vēlos, izriet vai vēlos nākt klajā ar priekšlikumu, ko kolēģi varētu ņemt. Uh, varā. Tātad ir nedaudz lūgumrakstu iesniedzēji, kas nāk šeit, lai aizsargātu savu viedokli 61. Tāpēc, ka ir ekonomiska problēma, viņu rīcībā nav tāda līdzekļa, lai viņi te paši ierastos, ir izdevumi saistīti ar šo ceļojumu, šis ir grūts brīdis, ir nabadzība, bezdarbs. Es vēlos piedāvāt, varbūt mēs varētu organizēt šīs sarunas. Uh, Uh, attālināt. Mums taču ir visi tehniskie līdzekļi mūsu lūgumrakstu komitejā. Varbūt tad uh, lūgumrakstu iesniedzēji varētu uh, šādi piedalīties mūsu sarunās, vai nu Eiropas parlamenta vai komisijas telpās dalībvalstīs, un tad mēs varētu tā netieši piedzīvot viņu klātbūtni jo Eirogrupas sanāksmēs, piemēram, tiek organizēta šāda saziņa, un tā mēs varētu nodrošināt arī lielāku pilsoņu līdzdalību. Tā ir viena lieta. Otkārt, attiecībā uz komisiju vēlos sacīt, ka mūsu komiteja ir tā, kas šos tematus pavar, un tā arī komisija uzzina eh, par to, ka kāda dalībvalsts ir vērsusies pie mums par iespējamo ēst tiesību aktu pārkāpumu. Uh, To vēlos norādīt. Un esmu gatavs uh, uzklausīt uh, vai saņemt jūsu grozījumus. Un es saprotu, ka vairumā tematu mēs esam vienā vi, um, savā um, vienādos eh, ieskatos, taču ir šis temats viens neatrisinātās Vācijas eh, kara reparācijas. Es saprotu, ka jums ir citi ieskati, bet vēsturiski šis temats paliks ar vienu pavērts tik ilgi, kamēr Eiropas parlaments to nebūs atrisinājis. Paldies. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Marijā. Paldies, Marijas kungs. Paldies par jūsu darbu un paldies arī visiem, kas piedalījās šajā diskusijā. Līdz ar to slēdzam šo darbu kārtības punktu. Mēs esam vienojušies. Pēdējais eh, darba kārtības punkts eh, priekšpusdienā mutisks pārskats no manas puses par faktu vākšanas braucienu uz Kipru Lamaku. Es teikšos īsi. Paldies visiem, eh, kas palīdzēja braucienu organizēšanā sekretariātam. Uz, uh, vietējiem tātad, draugiem, kolēģiem Kiprā. Brauciens bija teicami nu, organizēts. Un nu, paldies kolēģiem, kas uh, tur piedalījās. Mūsu komanda bija teicama. Un um, mēs uh, apskatījām divas problēmas. Pirmkārt, ostam. Larnakā ir apmēram 1600 tātad um, metru uh, pludmali. Un blakus ir osta, kas tiek izmantot arī industriāliem mērķiem, rūpnieciskiem mērķiem. Nu, problēma ir tāda, ka um, ir zināms konflikts starp uh, pilsētas vadību un ostas vadību un, un pilsoņiem. Un pilsoņiem ir pamatoti piesnieguši lūgumrakstu rakstu Viņi bija nobežījušies, ka mm, no šīs ostas mm, jūrā ieplūst mm, veselībai bīstams vielas. Nu, mēs nopietni iezinājāmies situācijā Larnakā. Bija interesanti iepazīties ar situāciju. Nākamajā dienā mēs bijām Nikozijā. Un bija interesanti paskatīties, kā dažādām ministrijām ir atšķirīgi viedokļi par vienu to pašu problemātiku. Nu, izskatās, ka nav tāds īsti labs tā, koordinācijas starp um, valsts dažādām ministrijām. Nu, rezumējot, uh, mūsu secinājums. Uh, ekonomikas ministrija un uh, iekšlietu ministrija mūs informēja par to, ka tiek plānota um, tātad, uh, tiek plānotas pārnes šo ostu. kur attiecīgi tiks pārkraut šis pēc bīstamās vielas, un, un e, šī te otra ostā paliks tikai turistu nolūkiem, un šī situācija būtu pieņemama gan pilsoņiem, gan nozarei. Un uh, Industriālais parks otrā problēma netālu no, no Larnakas. E, pilsoņiem ir bāžas, ka tur varētu tikt izmantotas bīstamas ķīmiskās vielas. Uh, nu, bet, to, par to mēs nevarējām pārliecināties, ka mums jāņem nopietni jāuztver pilsoņu bažas. Un tādēļ savās rekomendācijās ierakstījām, ka ir stingri jāsako līdz tam, kā tie ekonomikas ministrijas dod licences par darbību šajā parkā. Un ekonomikas ministrija mums pārliecināja, ka tā noteikti neizdos uh, licences uh, uzņēmumiem, kas nodarbojas ar visām ķīmiskām vielām. Nu, lūk, tāds kopumā bija mūsu brauciena rezultāts. Domāju, ka mm, Labs brauciens bija, mēs tikāmies ar Larnakas mēru, Viņš saka, ka pirmo reizi ticies ar ostas vadību, ar mūsu palīdzību. Līdz tam, ka nekāda dialoga nebija, nu, situācija līdz ar to nebija diezko laba. Bet uh, ceram, ka mēs kaut ko tur panācām. Paldies visiem līdzstrādniekiem, paldies uh, arī par to, ka sagatavojam materiālus nākotnē, un vēlākais decembrī mums uh, būsim gatavi par to balsot. Paldies, nekādi mūti jautājumi vai komentāri. Ja ne, tad um, paldies. Ah, tomēr ir jautājums. Angela? Paldies! Gribēju pievienoties apsveikumiem. Man likās, ka šī ir ļoti noderīga un interesanta misija. Vēlējos apsveikt sekretariātu Natālija. E, e, lieliski organizē, viss tāpat arī e, misijas vadītājs bija lielisks. Vēlos pateikties par organizāciju un cik tā bija noderīga. Manuprāt, tā bija viena vis, no vislabākajām Un vēlreiz gribu pateikties, mēs visi esam pauduši komentārus, eh, jau mēs arī eh, ieparējām iepazīties ar ietekmes izpēti Mēs redzējām, kādas ir problēmas, komunikācijas trūkums, kādas ir pretrunīgas versijas, tas apliecina komunikācijas trūkumu. Taču katrā ziņā mēs katrs varējām nākt ar savu devumu. Vēlreiz gribu pateikties un uzteikt to, cik noderīgi bija šī misija. Paldies! Vēl kāds vēlētos izteikties? Ja nē, tad. Līdz ar to arī priekšpusdienas sanāksmē noslēgusies. Un visam labu aptīti un atgādinu, ka tiekamies pustrīvas. Vislabāk!